Vairākas komitejas ir nolēmušas uh, uzsākt starp institucionālās sarunas atbilstoši pantam 69c, pirmajam punktam uh, parlamenta uh, reglamentā ziņojumi ir pieejami um, plenārsēdes uh, mājaslapā un to uh, nosaukuma tiks attiecīgi publicēts sēdes uh, protokolā. Atbilstoši 69c pantam, otram paragrāfam, deputātu skaits no vienas vai vairākas politiskajām grupām var rakstiski līdz rītdienā, pulksten 12. Tātad līdz 12. septembra pulksten 24. var prasīt balsot par eh, šo sarunu uzsākšanu. Jā, šāds eh, pieprasījums no parlamenta eh, deputāta puses par šo sarunu uzsākšanu netiks izteikts, tad komitejas varēs